skatīts mūsu politiskajā dialogā ar Ķīnu. Paldies! Paldies, komisāra! Esmu saņēmusi sešas rezolūcijas priekšlikums, lai pabeigtu šīs debatas. Debats ir slēgts un balsojums notiks pēc eh, visām debatēm kopumā. Un nākamais darba kārtības punkts ir Birma un vēlēšana norisi un opozīcijas līderis Aung San Suu Kyi atbrīvošana. Un pirmais runātājs manā sarakstā ir Dekaizers kundze uz eh, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Dažkārt ir labas ziņas pats steidzamības jautājumos. Un tāpēc es gribētu, lai viens atcerētos tās e, emocijas, kas mūs skārta, kad mēs e, televīzijā uzzinājām par e, Amstam Sūkvī atbrīvošanu šī izcilā sieviete, kura ir ieguvusi vienu no pirmajām e, sakaro balvām pie mums 1990. gadā un kura 20 dzīvu, no, no, kura no savas dzīves ir pavadījis praktiski 15 gadus cietumā. Viņa simbolizē e, e, ku, e, to, ka sieviete var būt vienmēr brīva un e, pretojošās. Šis notikums nedod, nedrīkst dot mums iespēju eh, vēlīgums aizmirst, ka šī atbrīvošana ir ļoti trausla. Viņa ir tikos atbrīvot, un pēc tam viņa eh, ir uzlikts mājas arests. Un arī nedrīkstam aizmirst to, ka vēlēšanas Birmā bija patiesas fārs un demokrātijas simulākars. Eh, likumi, par kuriem tika nobalsoti, šo, eh, kas nedēva iespēju, lai radītu iespaidu par brīvību. Tomēr vēl aizvien 22 tūkst, eh, tūkstoši eh, varas pretinieku atrodas E, ieslodzījumā. Mēs aicinām nodrošināt brīvības izteiksmes iespējas, atbrīvot politi ieslodzītos, un šajā izcilajā sievietē, kuru mūs sagaidām Eiropas parlamentā, un pie kuras mēs dosimies, ja viņi nevarēs saņemt e, sakrobālu paturēt brīvības garu šajā plosītajā valstī. Paldies, Šākie e, skundze, uz vienu minūtu. 13. novembrī, mazāk nekā nedēļa pēc uh, apšaubāmām uh, nacionālām uh, vēlēšanām, Ansangšu šī tika atlaista no mājas aresta pēc tā, ka viņi ir 15 no pēdējiem 21 gadiem uh, mājas arestā par savu atbalstu demokrātijai. Uh, pēc tam, ka kāda sieviete no Tehānas e, cietuma izlaist, viņa saprata, e, ka e, viņa no, lielāk, no maz cietuma lielākā ir palaista. Cilvēki nebūtu jādzīvo mazos vai lielos cietumos savu uzskatēļ. Eiropas savinībai tādēļ jāatbalsta papildus brīvības piešķiršana Birmas pilsoņiem un jārūpējas par Aung San Suu Kyi brīvību un drošību <clears throat> kamēr viņi paliek eh, valsts iestāžu uzraudzībā. Eh, viņai ir, jā, eh, ir jāpiešķir lielāka brīvība arī visiem pirms pilsoņiem, kas tiek ierobežot sistemātiski kopš ar 2008. gada konstitūciju un militārās huns puses. Šī mēneša vēlēšanas notika iebiedēšanas un apspiešanas apstākļos lai radītu ilūziju par demokrātiju. Taču katra valdība uh, gūst savu legitimitāti no pilsoņu labklājības, un demokrātija vienmēr ir vairāk nekā uh, tikai uz vienu uh, uh šādu balsojumu balstīt. Ir jārespektē cilvēktiesības un pamatiesības. Paldies, tad Bilan kungs minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Visi, kam kas lolo ilūzijas, ka eh, eh, tā devētās vēlēšanas Birmā novembrī bija godīgas, eh, dabūja vilties, jo šīs vēlēšanas bija fars. Mēs neesam pietuvojušies demokrātijai, nebūtu. Aung San Suu Kyi kundze uh, E, gan tika atbrīvot nedēļu pēc vēlēšanām no mājas aresta, bet ir vairāk nekā 2000 citu politieslodzīto šajā valstī, kas joprojām uh, ir cietumā. Dažas dienas apakaļ saņēma informāciju par to, ka Birmas militārā hunta ir bloķējusi Eh, vēl deviņus medijus. Tātad eh, presa brīvība turp, arī turpmāk tiek eh, ignorēta. Tagad mums ir jāaicina arī Ķīna piedalīties spiedienu izdarīšanā uz šo huntu. Sirsnīgs paldies Buzekungam kurš uzaicināja Angsang Suši kundzu uz Sahara valsts piešķiršanu pasniegšanas ceremoniju. Paldies tagad Lohbīlers kundze pusotru minūtu. Paldies priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi un kolēģis. Aung San Suu Kyi attēli, Burmas opozīcijas vadītāji attēli pēc um, mājas aresta atcelšanas, tās visas atceramies. Tā ir personība, kas nav salauzta pēc gadiem ilgas izolācijas, un nepaliek nekādas šaubas, ka viņi uh, cīnās par demokrātiskām izmaiņām tās valstīm. Visi soļi uz demokrātijas pieaugumu uz um, cilvēktiesību uh, uzlabošanu ir jāatbalsta un jāapsveic. Taču tas nav vienkāršs uh, ceļš. Konstitūcija, kāda tagad ir uh, spēkā, dod lielāku varu prezidentam nekā likumam. Un nosaka to, ka netiek piespriesti sodi par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ļoti strikti jākritizē. Tāpat jākritizē arī cilvēktiesību pārkāpumu turpinājumu pret etniskām mazākumtautībām. Šie cilvēki tiek padzīti, bērni tiek izmantoti kā bērni zaldāti, un cilvēki tiek piespiest strādāt piespiedu darbu. Mums ir jāmēģina par mūsu sabiedrotajiem iegūt tādas valsts, kurām ir liela ietekma uz Birmas vadību, kā Ķīna un Indija Mums jācenšas, lai mēs uh, darbotos par labu Ķīna, uh, Tibets iedzīvotājiem. Un uh, tā, tie solījumi, kādi ir izteikti, ir jāpilda. Jo Azijas valstu hartā valstis tiek aicināts iejaukties, ja notiek pastāvīgi cilvēktiesību pārkāpumi. Paldies! Nākošais runātājs tavāris pusotra minūte. Paldies. Mēs zinām, un šeit jau ir izskanējis, ka vēlēšanas notika iebiedēšanas un apspiešanas apstākļos, tās bija īsts fars. E, tās e, tika domāts tikai, lai tādu civilu e, maskējumu piešķirt militāram režīmam. Sim, vairāk nekā 100 tūkstoši Birmas bēgļi atrodas kaimiņu valstīs un pastāv arī joprojām bruņot konfliktu riski. Angsang Suši eh, atbrīvošana, protams, ir prieka un cerības eh, pamats. Noteikti ceram, ka šo brīnišķīgo sievieti varēsim arī redzēt šeit parlamentā drīzumā, bet mums ir visa tauta jāatbrīvo no ieslodzījuma. Ir vairāk nekā 2000 politisku ieslodzīto joprojām, kas dzīvo uh, iebedēšanas apstākļos Eiropas Savienību nedrīkst atslāpt, mums ir jābūt ļoti izlēmīgiem un nedrīkstam palaisties e, attiecībās ar Birmas režīmu. Dalībvalstīm ir jāieņem stingrāk pozīcija e, cīnoties par cilvēktiesībām tirdzniecību. Daudzām dalībvalstīm e, attiecībās ar Birmu, piemēram, Total naftas kompānijai ir darījumi, e, kas e, tai nodrošina 7% ienākumus Birmas režīmu. Un parlamentam, tāpēc jābūt vienotam, lai izdarītu, iestātos par uh, cilvēktiesību un ceru, ka arī dalībvalsts tāds būs. Postelt kungs divas minūtes priekšsēdus uh, kundz uh, kolēģis Andriķiens vārdā. Arī es priecājos par mūsu Saharaus balss uh, īpašnieces atbrīvošanu, bet ir vismaz vēl 2200 uh, politieslodzīto briesmīgos Birmas uh, militārās diktatūras uh, režīmos. Uh, Visa valsts, kā jau iepriekš tika sacīts, eh, ir kā milzu cietums. Tādēļ mums ir jābūt ļoti kritiskiem un možiem. Vai tas viss ir bijis tikai tāds eh, kosmēti, tāda kosmētiska operācija, vai arī brutāli manupatētās vēlēšanas parādīja režīmu patieso seju? Tad mums ir jāliek eh, lietā visi instrumenti, lai panāktu izmaiņas, un šīs izmaiņas var uzskatīt Tātad eh, eh, ir ļoti svarīgi, ka mūsu Sahara balss eh, ieguvēji tiešām varētu decembrī šeit viesoties, un lai pēc 20 gadiem viņi beidzot varētu Sahara balss saņemt, un tad viņi varētu arī mierīgi atgriezties savā dzimtenē. Tikai tad mums būs reāla cerība, ka kaut kas tiešām mainīsies tautai, kas gadu desmitiem cieši zem korupts sociālistiskas militārās diktatūras. Paldies! Tagad politisko grupu vārdā runātāji. Vispirms Prēdas kungs EPP vārdā minūte. Paldies, priekšsēdus kundze, arī es vēlos uh, izteikt uh, apmierinājumu un prieku par Ansang Suši atbrīvošanu, kas ir Birmas opozīcijas vadītāja pēc tik daudziem mājas arestā padītiem gadiem. Arī es vēlos paust savu cerību, ka uh, viņas atbrīvošanai sekos arī pārējo 2000 politieslodzītu to atbrīvošanu. Poselkungs jau uh, sacīja, e, pretējā gadījumā tas ir jāuzskata par tādu kā kosmētisku žestu, ka tikai uh, opozīcijas vadītājs atbrīvošana. Gribos arī piebilst, gribu piebilst arī uh, uh, tam, ka mums ir jāatbalst uh, opozīcijas vadītāja. Uh, atjaunojot savu nacionālas demokrātijas līģu. Eh, tas ir ļoti svarīgi un jāturpina izdarīt startotis spiediens, jo mm, Birmas militārā hunta nav uz demokrātizācijas ceļu, taisn otrādi. Vēlēšanas novembrī nebija ne tiesisks, ne brīvs, un tādēļ mēs nedrīkstam uh, kļūt gausāk savos puliņos, mums ir jāizdara tie arī turpmāk. Paldies! Tagad minūtu runās Mātienkungs. kungs. Pa, paldies, esmu eh, prietīgs, ka Eiropas Savienības vienotība parādījis Birmas jautājumā ar dažādiem paziņojumiem arī tagad šo jaunāko. Un patiesībā šīs um, vilts vēlēšanas neviens nav uh, e, nevienas nav atzīmes, bet Aung San Suu Kyi atbrīvošana, protams, mums sagadā prieku, bet ir arī vēl citi politiski ieslodzītie. Šīs vēlēšanas varētu būt eh, jauns sākums Birmai, ja mēs varam huntu pārliecināt, eh, atbrīvot visus politi ieslodzotos, kā jau citi kolēģi sacīja, ja mēs spēsim viņus pārliecināt, pilnībā eh, ļaut brīvi pārvietoties un izteikties Aung San Suu Kyi kundzei, un ja jaunais parlaments un valdība e, turpinātu pamatiesības un cilvēktiesības atbalstot e, valstī un sociālāknoska apstākļi valstī uzlabotos, tad dažu gadu gaitā varbūt mūsu valsts varētu sākt sarunas e, ar Birmas režīmu un varētu arī būt cerības uz valsts gaišāku nākotni. Paldies, diemžēl. Oilandes kundze, acīm redzot, nav klāt, tā tad mēs tad dosim vārdu uzreiz Černecka kungam ECR grupas vārdā minūte. Lieta ir tāda. Valdība atbrīvo vienu ļoti pazīstamu personu un pasaulē parāda, ka tā ir demokrātiska, ka tā ievēro cilvēku tiesības. Uh, bet aiz šīs fasādes nekā cita nav. Nav nekādu konkrētu un reālu izmaiņu. Tas ir tikai politisks teātris. Paldies Dievam, ka šī kundze tagad ir brīva, bet aiz tā paliek vēl daudzas traģēdijas, tūkstošiem cilvēku cietumos. Un šī, šis lozungs atbrīvot politiskos ieslodzītos no Birmas cietumiem, tas paliek aktuāls. Un es ceru, ka Augsan Sušī kundzes uh, vēstījums un cīņa ir ļoti nozīmīgi. Šis vēstījums uh, izcero savu spēku uz visu Āziju. Cilvēktiesība aktīvisti Ķīnā atsaucas uz Augsan Sušī. To nedrīkstam aizmirst. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra un pirmais runātājs Kutaškungs încă din februarie două mii zece parlamentul european Kopš 2010. gada februāra un pēdējo reizi tieši februārī parlaments, Eiropas parlaments prasīja augstu šī atbrīvošanu. Birmas iestādes tagad ir uh, sekojušas mūsu aicinājumam, tas ir solis pareizajā virzienā. Uh, Bet nedrīkstam pieņemt, ka uh, Birmā tagad spēkā būtu cilvēktiesības, jo daudz aktīvisti aizvien vēl paliek apcietinājumā. Lisabonas līgums nosaka to, ka Eiropas Savienība mieru, demokrātiju un uh, tautu tiesības uh, vēlas ievērot. Ar to ir saprotams uh, arī tiesiskums, un mēs nevaram atbalstīt šīs vērtības tikai uh, ES iekšēnē. Uh, Mums jābūt solidāriem ar Birmas pilsoņiem, kas cieš no huntas režīma un ikdienu cīnās par to pamatiesību saglabāšanu. Paldies! Nākošais runātājs Travēlis Kungs. Priekšstādājs kundze 7. novembrī eh, pirmo reizi 20 gados notika vēlēšanas pirmā. Mēs varētu priecāties, ka šāds process ir beidzot sācies, taču šodien atkal uh, jānosod tas, ka um, vārdu brīvība un cilvēktiesības nav nodrošinātas. Un tas atspoguļojas arī vēlēšanās. Opozīcijas uh, partijām nebija iespējas brīvi paust viedokli un informēt visus iedzīvotājus. Birma nav brīva valsts, tā ir militāras huntas, uh, varā jau ilgus gadus. Un tā paliks tāda tik ilgi, kamēr patiesi brīvas vēlēšanas netiks organizētas. Augstsangs suši atbrīvošana ir solis pareizā virzienā, tas jāatzīst un jāatzinīgi jāvērtē, bet būtu labi, ja tam sakotu labi un sekojoši līdzīgi žesti atbrīvojot citus politieslodzītos. Paldies! Paldies, nākošais Silvestris kungs! Grazie, prezidente! In questo momento... Paldies, priekšsēdētājs kundze! Protams, ka mēs vēl esam visi ļoti iepriecināti par Auksansu šī atbrīvošanu. Mēs visi vēl uh, atceramies šos attēlus, šos um, cilvēkus, kas priecājās par viņas apdrošināšanu. Un uh, viņi beidzot varēja apskaut bērnus, no kuriem bija spiest atvadīties tad, kad viņi bija mazi un tagad jau ir pieauguši. Bet militārā hunta aizvien vēl paliek pie varas, un šī militārā hunta tai beidzot ir jāparāda, vai augstsangs uz šī atbrīvošana bija propaganda, vai arī patiesi tas ir pirmais solis uz uh, vārdu brīvības uh, atzīšanu gan augstsangu suši, gan arī citiem politiskajiem ieslodzītajiem. Un vai tiešām tas ir solis uz brīvām vēlēšanām? To prasa Eiropa, Tas ir arī mūsu darbības degpunktā. Un neskatoties uz augstu sankciju, paldies, atbrīvošanu. Sonika kungs. Dāmas un kungi deputāti, mēs atceramies um, to laiku, kad Lehs Valensa tika atbrīvots no ieslodzījuma. Un arī atceramies to, kā Nelsons Mandela tika atbrīvots no ieslodzījuma. Tās bija cerības, izprausmas cerības uz to, ka pasaule būs brīva, uz to, ka mm, jebkura apspiešana mm, tiks pārtraukta un ka valdības grib ko mainīt. Aung San Suu Kyi ir izaicinājums. Izaicinājums arī mums. Ir nepieciešama sadbiedrība. Uh, un ja valdības nebūtu sadarbojušās, tad šis solis netiktu spērts. Es vēl atceros, kā komunismu laikā, toreiz, kad eh, dažādi uh, valstu pārstāvji ieradās vizītēs, tad bija oficiālā daļa, bet bija arī uh, neoficiālība tikšanās ar Lehu Valens, un tad viņi solīja mums atbalstu. Uh, Esmu ļoti iepriecināts par to, ka Ketija Aštona drīz tiksies, eh, dosies uz Birmu un tiksies ar Aung San Suu Kyi. Es ceru, ka būs arī Eiropas delegācija. Un es ceru, ka Aung San Suu Kyi varēs ierasties arī Strasbūrā. Paldies! Tagad komisārs. Olofās, would... Priekšsēdētāji, tieši tāpat kā mēs visi gribētu apliecināt savu cieņu Aung San Suu Kyi kuras eh, brīvība ir atjaunot. Tā ir vēl viena balva. Un ar Sakarova balvu viņa paliek kā simbols cerībām eh, nākotni par to likteni, eh, kāds ir nepieciešams šai valstīm. Tāpat ir ļoti būtiski tas, ka visi vēl pagaidām ieslodzītie politiskie eh, ieslodzītie tiktu atbrīvoti. Tāda ir vairāk nekā 20 tūkstoši, kā jau tu norādīji iepriekšēji runātāji. Un tas eh, varētu nodrošināt ticamu pārēju uz jaunu valdību sistēmu. Birma, jeb Mjārma ir valsts, kas nav pārvaldīta saskaņā ar pasaulē esošiem standartiem. Un tomēr jāapsveic ir tas fakts, ka pilsoniskā sabiedrība arī daļēji organizēt uh, politisko dzīvi, neraugoties uz grūtībām, apzinoties to, ka Eh, atsevišķas opozīcijas partijas ir lēmušas nepiedalīties, un arī to, ka citas valsts, tā skaitā no etniskām grupām, piedalījās. Un vērtēšanas pašas par sevi vēl nepadara valsti par demokrātisku, tomēr tās dod iespēju jaunam iesākumam, un vismaz ievieš zinām plurālismu pakāpi valsts dzīvē. Un ja vēlēšanas ir pozitīva procesa sākums, tad tas ir uzskatāms par apsveicam iesākumu. Un mēs esam atkārtot jau sacījuši, ka Eiropas Savienība vēlas uzsākt uh, eh, sarunas ar valdību, lai uzsāktu jaunu pozitīvu lapusi valsts vēsturē. Un tagad mums ir ciešāk jāseko tam, cik atbildīgs ir jaunais parlaments un jaunā valdība attiecībā pret sabiedrību. Arī vai jaunās institūcijas nodrošinās pamatbrīvumu cilvēku tiesību ievērošanu, vai tās nodrošinās labāku politiku ekonomiskajā un sociālajā situācijā pilsoņiem. Lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju valstī, nozīmīgs dialogs starp visām ieinteresētajām pusēm ir jānosaka. Šāds dialogs ir jāveicina ņemot vērā Eh, pārejas periodu, atbaldīgas valdības ieviešanu, politisku sistēmu, kas ir balstīta uz tiesiskumu un pamatiesību cilvēktiesību ievērošanu. Eiropas Savienība ir atkārtot sacījusi, ka tā ir gatava atbalstīt šādus procesus. Mēs turpināsim izmantot visus līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, dialogus un apņemšanos, apvienoto nāciju kanālus un ierobežojošas pasākums, kā arī palīdzības pasākums, lai varētu pārliecināt jauno valdību uzlabot savu reitingu. Cilvēktiesība aspekte ir iestrādāti mūsu programmās. Vēl jau vairāk mēs meklējam saiknes ar pilsonisko sabiedrību, administrāciju un mēģinam mudināt valdību sasniegt tūkstošgads attīstības mērķus, veicinot mūsu vērtības un ar cilvēktiesībām eh, attīstību un dialogu, kas ir un paliek mūsu politikas stūrakmenis. Paldies, komisāri! Esmu saņēmusi septiņas rezolūcijas priekšlikumus, lai pabeigtu debatas. Debatas tagad ir slēgtas un mēs pāriem pie balsošanas. ir balsošanas laiks, un pirmais